nostājai, ko mēs vēlamies iesniegt, piemēram, piemēram zaļie nepiekrīt, tad lūdzu izteikties par to. Ja man jārunā ļoti skaļi, tad man ir, diemžēl, arī jāklapo Korīna lūdzu, vai jūs vēlaties izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot tautas partijas vārdā, mēs uzskatām, ka ņemot vērā pašreizējo krīzi un situāciju Grieķijā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments balsotu par savu pozīciju pārvaldību, ekonomikas pārvaldības paketes jautājumā. Mums izdevās panākt vienošanos ar padomu, par to mēs esam ļoti laimīgi. Paldies par lielisko darbu, ko veica padomas un komisijas eh, darba grupa sevišķi vēlos paslavēt Kārmana kungu. Es nezinu, vai viņš šeit atrodas, jā, viņš ir. Kā arī vēlos, eh, jā, vēlos īpaši pateikties viņam, Andersam Kārmanam, jo viņš ieguldīja ļoti daudz eh, pacietības, eh, apņemšanās. Un viņš pauda ļoti daudz spēcīgu argumentu šajā diskusijā, un tas nebija vienkārši. Ir ļoti viegli uh, izteikt kādam kritiku, tomēr jūs rīkojāties pareizi. Pagājušajā nedēļā mums izdevās panākt ievērojumu progresu un tās. Tas bija pateicoties uh, ceturtdienas sanāksmē. Pēc 12 stundu debatēm beidzot mēs panācām šo vienošanos. Uh, nav viegli palikt nomadā 23 vai 24 stundas, tāpēc es vēlos jums pateikties par tik uh, drosmīga rīcība. Tomēr mums ir šonadēļ jābalso, lai skaidri paustu parlamenta pozīciju. Pretējā gadījumā ECOFIN secinājumus atbalstīs padome, un tad, tad parlaments vairs turpmāk šajā procesā nebūs iesaistīts. Eh, jūs nebūsiet pārsteigti, ka parlamentam pastāvēja svarīgi daudz problēmu. Eh, parlaments nevarēja pieņemt daudzus padomes secinājumus, kas tika pieņemti otrdien. Un tas uh, apdraudēs vairākuma atbalstu parlamentā. Ņemot vērā jaunākos notikumus padomē un te Es eh, vēlos citēt Žanu Polu. Mums ir jāatceras 2003. 2005. Eh, gads. Mums ir jāīsteno efektīva lēmuma pieņemšana gan padomē, gan komisijā. Un tieši tādēļ parlaments vēlas uzsvērt, ka ir jāsāk sankciju procedūra. Un te, te būs, te ir runa par apgriezto kvalificēto vairākumu balsojumu. Uh, mums bija ļoti ilgas politiskās diskusijas, viedokļi parlamentā atšķīrās. Mēs runājām par makroekonomisko nelīdzsvarotību un simetriju un asimetriju. Kad runa ir par makroekonomisko nelīdzsvarotību, tad eh, šo līdzsvaru panākt ir ārkārtīgi grūti. Tas ir ļoti trauslis, tomēr pateicoties otrdien, otrdienas vakarā panāktajam progresam. Uh, padomēji būs jāpieņem, ka simetriskā pieeja ir pieņemamāka, un, un to apstiprināja arī ECOFIN. Tad šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs, un parlaments vēlas saglabāt šo nostāju. Vēlos tautas partijas vārdā aicināt jūs atbalstīt, eh, atbalstīt šo procedūru, un Belsas kundzes eh, piedāvāto risinājumu, ka mēs balsojam, un eh, secinājumi, kas tika pieņemti ceturtdien trijos no rīta, kā arī apgrieztais klātsētā vairākuma balsojums būs tie punkti, par kuriem parlaments eh, balsos. Tad tas būtu atbildīgi un eh, tas arī paustu skaidru parlamenta nostāju ārpasaulē jo sevišķi attiecībā uz stabilitātes un izaugsmes paktu. Parlamentā par šo paktu viedokļi joprojām dalās, tomēr tautas partijas. Eh, eh, pēc tautas partijas domām mums ir jāuzņemas atbildība šajā jautājumā, un mēs atbalstām paketi tādu, kāda tā ir parlamentā. Paldies! Paldies, Udo! Priekšstādātājs kundze, Mēs aizvien no jauna atkārtojam, ka ir jābūt stabiliem valstu budžetiem, tādēļ mēs vēlamies izveidot labu finanšu paketi, lai varētu par kaut ko vienoties ar padomi, bet mēs to nepanāksim tikai uh, izvirzot sankcijas. Nē, mums ir jāizveido tāda stratēģija, kas ir līdzsvarota, proti aizsargājot dalību valstu izaugsmas potenciālu un ņemot vērā arī proporcionalitātes un stabilitātes principus, kas ir atrunāti 2020. gada stratēģija stratēģijas mērķos. Vai uh, Vortmans Kols kundze to vēlējās piedāvāt? Es nezinu, šis taupības uh, koncepts īstenībā nevarēs uh, baudīt vairākumu atbalstu. Vai vajadzētu ņemt ārā, vērā to detalizēto kompromisu, par ko mēs parlamentā vienojāmies? Runājot par Grieķiju, par Eirozonu kopumā ekonomiskiem politikas pasākumiem eh, ir jātiek ieviestiem nekavējoties un nevarētu tagad izveidot kaut kādu soda bataljonu un tikai pēc tam pievērsties eh, izaugsmas potenciāla stratēģijai. Tādēļ būtu aplam iet pa šo ceļu. Es esmu patiešām noraizējies, ņemot vērā caurskatāmību, eh, izskaidrojumību vispār šos procedūras kopumā, jo mēs te runājam par kaut kādiem procedurāliem jautājumiem. Sanā sanāksmē aizslēgtām durvīm. Caurskatāmība, sabiedrības informēšana, tie ir pareizie vaļi, uz kuriem mums jābalstās. Kolēģi. Es no savas politiskās grupas puses vēlējos piedāvāt tādu kompromisu, kas ņem vērā visu parlamentu intereses, bet, diemžēl, uh, No brītu konservatīviem un no visas EKR grupas esmu saņēmis nelabvēlīgu atbildi, tāpat uh, no ETP grupas, jo tautas partijas grupa, uh, tā izskaitā Gozējs kungs, teica, ka viņš vispār nezina, par ko šeit ir runa. Alde eh, atbild vēl neesmu saņēmis. Es nezinu, vai šeit telpā atrodas kāds kolēģis no attiecīgajām politiskajām grupām, jo tie mums ir izšķirīgi svarīgi punkti, no kuriem nevaram atteikties, un tie noteikti arī ietekmēs mūsu izturēšanos balsojumā. Tad, kad jūlijā balsosim, garantējot plašāku uh, parlamenta vairākuma atbalsts, tas būs labāk, nevis uh, tā pa galvu, pa kaklu pieņemt kaut kādu vienas nakts laikā dzimušu kompromisu. Un lūkšu atbalstīt man priekšlikumu. Paldies! Thanks, Silvija. Paldies, Silvija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vispirms es gribētos pateikties visiem tiem, kas ir strādājuši pie šī dokumenta, jo tas nebija viegls process un es domāju, ka referenti ir e, lieliski strādājuši. Esmu pateicīga arī prezidentūrai un komisijai, jo tā daudz palīdzējusi pie šī projekta tapšanas. Un e, mums ir e, milzīgs uzdevums priekšā, tad jāatrisina Grieķijas jautājums. Nu, Vispirms runāsot par saturu un par koplēmumu un par to, kā padomu eh, lūkojas uz koplēmumu. Šeit jāsaka, es esmu ārkārtīgi vīlusies. Ja mēs paskatāmies, kuras valdības tad šobrīd eh, vēlas Uh, turpināt sarunas un kuras ir ratificējušas Lisabonas līgumu, faktiski tur viss ir skaidri pateikts, kādas pilnvaras mums ir piešķirts. Un, ja cilvēki ir par kaut ko tādu parakstījušies, jūs, protams, sagaidāt, ka uh, tie uh, to uh, arī respektēs. Un jāsaka, ka mēs negatavojamies vienkārši automātiski apstiprināt visu, ko padomu nolems. Tā tas nav paredzēts. Un uh, padomu gal galā strādā Eiropas interesēs, nevis eh, cenšas atrisināt kaut kādas eh, nacionālas pretrunas. Un faktiski šis te eh, darbības stils ir ārkārtīgi bažas izraisošs un faktiski mēs redzam, ka makroekonomisko instrumentu uh, iespējas vienkārši sabrūk. Uh, Ko mēs esam vērojuši šajā nedēļas nogalē? Tā tad nevēlēšanos uh, apstiprināt vai rīkoties saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un likumdošanu, kas nemaz nenotika tik sen. Uh, neņemot vērā visu, kas ir saistīts ar uh, vienoto valūtu, runājot par lietu pēc būtības. Jautājums ir par to, vai ALDE uh, piekritīs atstāt durvis atvērtas. Bulman kungs, mēs te nepieņemsim likumdošanas rezolūciju, tā kā mums nevajag turpināt diskusijas ar padomu. Mēs turpināsim diskusijas šeit parlamentā, bet runa ir arī par laika grafiku. Padomas lēmumiem ceturtdienā un piekdienā. Tātad, ja viņi vēlas šo dokumentu uh, apspriest, un eh, viņi vēlas mūsu pozīciju, un es ceru, ka mūsu pozīcija būs pēc iespējas vienprātīgāka. Un visbeidzot, runājot par eiro obligācijām. Šeit mēs esam izdarījuši ārkārtīgi daudz piekāpšanās un piekrituši dažādiem kompromisiem. Un esam paturējuši varbūt tikai dažus punktus, kur, manuprāt, ir runa par stimuliem, kas ir bezgalīgi svarīgi. Un šeit mēs tomēr vēlamies redzēt tos iekļauts tekstā. Kas attiec uz manu ziņojumu, tad ir ieguldīts ļoti daudz darba, runājot par jauniem instrumentiem, pasākumiem, kā Ferērs kundze to piedāvā. Uh, Tālāk par Eiropas semestri, par sankcijām krāpšanas gadījumos. Es domāju, ka parlaments šeit tiešām ir uh, radījis pievienoto vērtību un nedrīkst no tā visa atteikties. Un, ja mēs runājam par dialogu, nu, tad dalību valstīm taču vajadzētu runāt savā starpā, jo tas ir viens no, viena no otras atkarīgi. Filip. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlējos sacīt, mēs kā zaļie aizstāvam stingru ekonomisko pārvaldību. Eiropā mums tā ir vajadzīga, bet tā ir jāatbilst trīs kritērijiem. Tā ir jābūt efektīvai, pilnīgi skaidrs. Tā ir jābūt arī ilgspējīgai laika gaitā, un visbeidzot tā ir jābūt taisnīgai. Un tieši eh, šajā sakarā pašreizējā pakot, manuprāt, to nesasniedz. Jā, tajā ir daudz laba, taču tajā ir lietas, kuras galīgi neatbilst manis minētajiem kritērijiem. Runājot par Ortmans kolas un Gulāru ziņojumiem, um, grupa balsos pret. Es šeit pavisam skaidri pateikšu, uh, kas būtu pārliecinājis mums balsot par. Principā divas trūkstošas saiknes. Viena saikne, kuras trūkst stingra disciplīna ne tikai attiecībā uz valstu izdevumiem, uh, bet arī uz to, kas ir jādara attiecībā uz investīcijām, cīņā pret nabadzību, pret klimatu pārmaiņām, nodrošinot eh, nodarbinātību. Un šīs disciplīnas mums nav. Mēs te runājam par Eiropas 20. gada stratēģiju, bet tas ir tā kā joks, jo neviens jau to neņem nopietni. Un ja mēs gribam šo saistošo eh, disciplīnu attiecībā uz 20. gada stratēģiju, eh, tas būtu labi, bet ja tur tā nav, tad tas nenodrošinās vairākumu atbalstu. Otrkārt, mums nevar būt fiskāla ilgspējība, ja mēs nesabalansējam ienākums ar izdevumiem. Un ne tikai parlaments, bet arī dalība valstis uh, konsekventi atsakās kaut kādā veidā šeit panākt progresu un kas attiec uz stabilitātes un izaugsmas faktu, es nevaru to atbalstīt kā pirmo soli, ja es zinu, ka nodokļu pakotne mums būtu kaut kur uh, gandrīz gatavības stadijā, bet tāpēc vēl nav pietuvojusies. Līdz ar to visa pakotne ir ļoti nesabalansēta. Kas attiecas uz makroekonomikas pāraudzību, šeit mēs veidojam kaut ko jaunu, mēs veidojam jaunu uh, sistēmu, uh, Eh, kas ņem vērā notikušās krīzes Spānijā, Īrijā un citu vietu. Un šeit es domāju, ka ir panākts labs progress. Es tikai vēlētos pavisam atklāti teikt to, ko es teicu aiz slēgtām durvīm. Tas viss kļūst ticams tikai tad, ja makroekonomiskā uzraudzība dodas abos virzienos un kur iespējams un kur tas ir saprātīgi. Mums ir jāskatās gan uz pārpalikumu valstīm, gan uz deficītu valstīm. Uh, Atļaut man būt pilnīgi atklātam. Padome to uh, spītīgi noliedz, un mēs zinām, kāpēc. Man ir prieks, ka parlaments par to ir vienojies. Un daži varbūt vēlētos iet tālāk, daži ne tik tālu, taču es domāju, ka vienošanās, kas ir panākta, ir laba. Un kamēr vien mēs pie tā turēsimies, mēs uh, balsosim par uh, makroekonomikas uzraudzības pakotni. Un Vik ja Ford izteicās par eh, šo makroekonomisko ietvaru, un arī es eh, esmu vienisprātis, ka mums profesionāli ir jāveido valstu budžeti. Daudz ir tikusi minēta Parīze un Berlīna pēdējās dienās. Es nāku no mazas valsts, taču es labi zinu, uh, ka nekas liels Eiropā nekad nav realizēts bez stingras līdera vadības, ko realizē Parīze un Berlīna. Un tādēļ es sagaidu no šīm divām valstīm, no lielākajām ekonomikām un tautsēmniecībām, es vēlētos, lai tās nobruģētu ceļus, da, ceļu daudz ambiciozākai ekonomiskās pārvaldības uh, pakotnei Faktiski te ir tāda savstarpēja izpalīdzēšana, kas pašlaik tiek paredzēta. Un, e, nu, e, tā tad mēs tā kā vienojamies, ka ja tu man nodrošinās simetriju, tad es tev paglāpšu no apgrieztā kvalificētā vairākuma, bet tas jau nav tas, ko mūsu pilsoņiem vajag. Jā, paldies! Līs un Kārls gaida, lai varētu uzstāties, protams, arī referenti. Mums ir viens runātājs no katras grupas, bet mums ir e, Bermudu salju premjerministra un finanšu ministra. Viņa ir ieradusies pirms desmit minūtēm, un pēc tam ir paredzēts e, padoms, viedokļa apmaiņa ar padoms priekšsēdētāju. Tādēļ lūdzu, es saīsinu jūsu uzstāšanās laiku. Es došu vārdu arī Fejokungam kā referentam, bet vairs es nevienam citam vārdu uh, nedošu, ja nu vien neuzrodas kāds uh, cits referents. Līsa, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti ātri neatkārtošu to, kas jau tika teikts, ko sacīja Bolman kungs par to, cik e, neatbilstoši šajā brīdī ir nākt klajā ar sankciju pakotni. Un es domāju, ka makroekonomiski gājis nelīdzsvars, ir salīdzinoši jauns, ja mēs to salīdzinām ar to, kas ir paredzēts vecajā stabilitātes izaugsmas paktā, un par cik tas ir jauns, tā mērķis ir paplašināt attieksmi pret to, kas Eiropā patiešām notiek, un mums to visu vajadzētu izdarīt pareizi. Mēs, eh, parlaments, vēlamies būt iesaistīti pēc iespējas lielākā mērā, tieši tā, ka tas ir paredzēts koplēmuma procedūrā visā eh, procesā. Ne tikai nosakot sankcijas, bet lai mēs saprastu, ko tad mēs īsti apspriežam. Mēs esam ļoti smagi strādājuši, un es vēlos pateikties prezidentūrai un komisijai. Uh, par visu to milzu darbu, ko viņi ir paveikuši. No parlamenta puses mēs vēlētos deleģētos ak faktus un mēģinot panākt kompromisu, mēs apmainījām deleģētos aktus pret virkni jautājumiem, kas radīja nepieciešamību aplūkot Eiropu visu kopumā, nevis tikai atsevišķas valstis un sankciju noteikšana. Tā mums pietiek sankcija. Mums ir jāsaprot, cik sarežģīti strādā uh, Eh, ekonomiskā politika un iekšējais tirgus, un te runa par simetriju. Tas nav nekāds marģināls punkts, tas atrodas visa centrā un nosaka, kas notiek ar Eiropu un eh, īpaši ar Eirozonu. Tādēļ ir ļoti būtiski. Tādēļ ir ļoti svarīgi paturēt šo līdzsvaru, ko mēs esam panākuši ar prezidentūru, un tieši tādēļ ir ārkārtīgi liela vilšanās, ka mēs tagad uh, esam zaudējuši vienu no būtiskām jautājumu daļām, eh, par kur mēs iepriekš bijām vienojušies. Paldies visiem kolēģiem, lai, eh, kas strādāja pie tā, lai mums būtu šī kopējā nostāja, un es ļoti ceru, ka nākotnē un ka procedūras, kuras mēs centamies ievērot, es tiešām vēloties, lai mums ir lielāka vienprātība par pakotni, bet es nevaru atļauties padoties kur simetrijas un asimetrijas jautājumi vairs nav līdzsvarā, un tāpēc nevajadzētu spērt kļūdainus soļus eh, kontekstā, kurā eh, kļūdainie soļi ir redzamāki kā pareizie soļi, jo Eiropai ir jāpanāk progresa nākotnē. Karl, lūdzu. Yes, thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Es arī gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai un kolēģiem, jo ja mēs esam cenšies tiešām ļoti smagi strādāt kopā. Mēs jau varējām būt varbūt labākā situācijā, taču ir svarīgi atzīt faktu, ka ir fundamentāls politiskas atšķirības mūsu viedokļos, un tikai balsojot to var atrisināt, jo tā galā ir daļa no demokrāt, partijas. Man liekas, mēs radām, la, padarījām labu darbu, vienojoties par makroekonomikas daļu. Tur tas prasīja panākt daudz kompromisus, taču rezultāts ir labs. Un es vēlētos apliecināt Ferēras kundzē, ka mēs turēsimies pie vienošanās arī attiecībā uz simetriju, jo tieši tas ir pareizais veids, kā rīkoties. Un es ceru, ka arī padomu to sapratīs. Personīgi, eh, manuprāt, runājot par stabilitātes un izaugsmes paktu, manuprāt, sociālisti šķiet nevēlas balsot par to, vismaz nav tāds sajūta, bet es nezinu, kurš kompromiss to arī varētu atrisināt, tā kā diez vai ir liederīgi eh, vilgarumā šo procesu. Tālāk vairums vēlas tomēr balsot ceturtdien. Milzīga atbildība šeit piekrīt padomē, un es piekrītu Lambert kungam par kā Francija un Vācija šķiet nav panākusi sevišķi tādu auglīgu risinājumu, un piekdien padomas rokās ir milzīga atbildība, lai izvēlētētu lietu pēc būtības, jo šeit nav tikai uh, prestiži jautājumi, bet uh, vajadzētu vajadzētu atcerēties darījumu, kas tika noslēgts pagājušajā rudenī, jo gal galā runa ir par Eiropas nākotni, par kopējās valūtas nākotni, un lūk, sliktā lēmuma pieņemšana ir padomas atbildība. Un tā kā es domāju, ka eh, šī te panāktā līnija, ko esam izvēlējušies, ir pareizā. Paldies, Jorgo! Eh, paldies, priekšsādātāji! Paldies! Vēlējos pateikties visiem kolēģiem par veikto darbu un, protams, liels paldies referentiem, ēnu referentiem un arī padomes komisijas darbiniekiem, kas ļoti daudzas sava darba stundas veltīja, lai varētu veikt šo darbu. Jā, jaņem vērā, ka te bija ļoti tādas spēcīgas viedokļa atšķirības. Paldies arī ekonomikas komitejas sekretariātam. Es vēlējos bilst dažus vārdus par izaugsmus un stabilitātes paktu. Es kā referents eh, runāju par uh, pakta piemērošanu. Un, protams, mums ir jācīnās pret valstu parādiem, mums ir uh, jāvienojas par uh, daudziem svarīgiem faktoriem, piemēram, arī par uh, pārejas laiku, kas ir jāmin attiecībā uz dažām valstīm. Un, uh, protams, ir jārunā arī par vairākiem risinājumiem, ko piedāvā Eiropas parlaments, piemēram, Eiropas semestri par tādu rafinētāku, viedāku stabilitātes un izaugsmas pakta izmantošanu, eiro obligācijas. Jā, visi šie koncepti ir jāņem vērā, jāpadomā arī par simetriju. Uh, jo tas noteikti spēlēs ļoti nozīmīgu e, lomu. Mums vajadzētu parūpēties, lai Eiropas Savienībā panāk tādu stabilu, pastāvīgu izaugsmi. Un, protams, e, ir e, jāpanāk vairākuma atbalsts. Tas ir ļoti būtiski. Paldies! Paldies! Liels paldies! Jā, man būtu jums jāziņo, ka gan komisārs, gan ministrs lika priekšā piedalīties, būt klāt un piedalīties šajās debatēs, bet es domāju, ka mums pašiem ir eh, ļoti daudz kas sakāms, un tas tieši tā arī ir izrādījies. Un tādēļ es vienkārši gribēju darīt jums zinām, ka viņi bija gatavi šeit būt. Es zinu, ka daži ir arī dūsmīgi par to, ka tiek atlikts balso, galīgais balsojums, taču atklāti sakot, tas ir vienīgais e, veids un vienīgā cerība, kā var panākt vienošanos pirmajā lasīmā, un es ceru, ka padome izmantos iespējas viņiem tiks piedāvāt. Kas attiec uz e, apgrieztā kvalificētā vairākuma pārskatīšanu, nu, nu tur e, nav nodrošināts vairākums, acīm redzot, parlament, nav nekāda šauka parlaments to norēdīs. Un e, tas, kas tika panākt šonadēļ, nu, nav gluži atbilstoši tam, ko mēs saprotam ar koplēmumu, taču man ir jāsaka, ka Ungārijas prezidentūra tomēr ir nospēlējusi ļoti pozitīvu lomu, jāpasakās Andrašam un prezidentūrai, jo vairāk viņi nebūs varējuši izdarīt. E, un es, man jāatjaunos par to, ka vajadzēja šeit sēdēt līdz trījiem rītā, bet es domāju, ka tas tomēr ir bruģējis ceļu uz galīgi, galīgo lēmumu, un, protams, tieši viņam par to ir jāpateicas. Bet nav nekāds pārsteigums, ja šāds politisks jautājums pastāv, tad politiskās atbildības meklējumi turpinās. Un, ja Eiropas parlaments iesaistās tajā, uh, un to nevar izdarīt tikai caur uh, padomi un starpvaldību pasākumiem. Lūk, tā ir problēma, kur mēs saskatām, un tieši tādēļ mēs nespējam nodrošināt uh, pārliecinošu vairākumu parlamentā, jo ir ārkārtīgi grūti atrast šo patieso atbildīgo. Un vienīgais, kā padomi tiešām var iegūt šo atbildību, ir uh, nodrošināt sev arī parlamentu atbalstu. Uh, Un tādēļ es aicinātu viņus vēlreiz pārdomāt, kādas būs sekas balsojumam ceturtdien. Liels paldies visiem! Un tālāk mēs ar 15 minūšu nokavēšanos pārējām pie viedokļa apmaiņas ar uh, eh, Bermudu salu premjerministru un finanšu ministri Paulānu Koksu. Mēs viņai ārkārtīgi atvainojamies par kavēšanos. Right, thank you. Paldies. Kolēģi, ja jūs varētu apsēsties, pie mums ir ieradusies uh, Bermudu salu premjerministra un finanšu ministra, ar ko mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa, un pēc tam ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar padomus Ekofin priekšsēdētāju Ungārijas finanšu ministru Ģorģī Matorši. Es eh, ministras kundzei atvainojos par šo aizkavēšanos, un jūs varbūt pamanījāt, ka mēs te spriežam par tādiem būtiskiem jautājumiem. Tādēļ mēs aizrāvāmies un iekavējām. Eh, sirsnīgi sveicu jūs eh, mūsu komitejā un ar lielu nepacietību gaidām jūsu uzrunu un vairāk nekavēšu jūs laiku, tādēļ bez jebkādas kavēšanās došu jums vārdu. Paldies, paldies, labrīt visiem parlamentu deputātiem. Yes. Vēlējos pateikties jums par šo unikālo iespēju, par to, ka Bermudu salu premjerministre un finanšu ministre var izteikties jūs priekšā. Es ne, nerunāšu pārāk ilgi jo uh, vērtīgāk būtu iesaistīties tādās interaktīvās diskusijās. Bet vēlējos pateikt, ka šeit pārstāvu Bermudu salas. Mēs esam strateģiski partneri ar Eiropas Savienību un mums ir tādas īpašas attieksmes. Es, attiecības es divas dienas piedalījos um, Eiropas parlamenta sanāksmēs, es tikos arī ar komisijas pārstāvjiem, ar sekretariāta pārstāvjiem, kas atbildīgi par nodokļiem, ārlietu dienesta darbiniekiem un, protams, uh, Ir ļoti jauki, ka mums ir iespēja tikties, it sevišķi ņemot vērā tos notikums, kas ir satracinājuši Eiropas kopienu. Un es saprotu, ka šī nedēļa ir bagātīga dažādiem notikumiem, un šodien man ir iespēja iesaistīties dialogā ar Eiropas parlamentu. Pagājušajā nedēļā es biju Vašingtonā, Tur kongresā tiek runāts par to, eh, vai ir iespējams paaugstināt eh, parādu griestus. Un, protams, ASV eh, nav paralizēta, viņi darbojas, un mēs visā pasaulē jūtam ekonomiskās recesijas sekas, un jāņem vērā, ka tā ir tāda krīze, kam nav precedenta pēdējo gadu laikā. Un finanšu ministrs Gaidners teica, ka tā stingrā likumdošana, ko pieņēma ASV, uh, īstenībā ir bez precedenta, jo citās uh, valstīs nav tik stingras finanšu likumdošanas, bet Ko es varu runāt eh, tieši kā Bermudu salu premjerministre? Mums ir jāparūpējas par to, lai likumdošana ir pietiekams solīda, atbilstīga un ņem vērā jaunā laika izaicinājums. Tas, ko veica SVF, Pie, mums, pie jums ir ieradies arī uh, Bermudu salu uh, finanšu ministrijas uh, sekretārs, un mēs apzināmies, ka valstī ir jāievieš pietiekami stingra kontrole un ir jābūt sistēmiskiem adaptācijas pasākumiem. Ņemot vērā valsts izmērus, eh, tikai pirms eh, dažām nedēļām pie mums bija SAO fórums. Eh, mēs ievēlējām SAO vicepriekšsēdētāju, bet mums ir jāsaprot, ka mēs vēlamies būt caurskatām, mēs vēlamies sadarboties darboties, esam apņēmības pilni to darīt. Visai pasaulē ir jāsadodas rokās, jo valsts, eh, jo pasauli kļūst eh, par tādu ciematu, kas samazinās aizvien mazāk, aizvien vairāk ma samazinās attālums starp valstīm. Šī ir jauna iespēja, un mums ir jābūt apņēmības pilniem toties uz priekšu regulā, regulātora aģentūras eh, dara visu, kas ir to spēkos. Mēs eh, esam ņēmuši vērā arī to, kas ir iekļauts Solvency 2 likumdošanā. Mums ir jāparūpējas par pārmaiņu ieviešanu un tas, kā mēs ieviesām uh, Solvency 2 pamatprincipus, norāda uz to, ka mēs nespēlējamies ar uguni. Mēs vēlamies ieviest pietiekami solīdu, stabilu struktūru, struktūru un tādu ietvaru, kas mums ļautu labāk darboties finanšu pakalpojumu jomā. Ja jums vajadzētu atcerēties tikai kaut ko par Bermudu salām, es vēlēšu teikt sekojošo. Ko jūs varētu atcerēties, neskatoties uz Eh, mūsu mazajiem izmēriem uz mazo valsts lielumu mēs uzskatām sev par gi gigantiem caurskatāmības jomā. Mēs uh, noslēdzām apmēram 24 uh, eh, līgumus par informācijas sniegšanu nodokļu jomā. Mēs vēlamies, lai mūsu attiecības tiktu balstītas uz uzticību un stabilitāti un tālāk brīvība, vienlīdzība, brālība, tā tad Francijas um, moto, tas attiecas arī uz Bermudu salām. Mēs ņemam vērā šos galvenos principus, kas ir jāizmanto globālā vidē, jo, protams, tas ir pietiekami liels izaicinājums pats par sevi. Paldies par to laiku, ko jūs man veltījāt, paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much. Paldies. Pīters Skiners jau ir pieteicies runāt. Viņš bija arī Solvencija divi referents. Pīter, lūdzu. À, nu es uh, vēlētos kaut es vairāk zināt par Bermudu salām. Es domāju, ka sākumā ir jāpasakās ministras kundzei par ierašanos. Liels paldies arī par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar savu viedokli. Uh, Es esmu uh, ticies ar vairākiem jūsu kolēģiem, nu, burtiski pirms brīža, un jūs vēl bijāt ļoti diplomātiska. Un es zinu, kādēļ Bermudu salas ir paaugstinājušas caurskatāmības līmeni un ieviesušas stingrākas procedūras. Protams, uh, izskan arī kritika, kādēļ nav iespējams būt ambiciozākiem. Un uh, Protams, eh, ir ļoti daudz barjeru, ko mēs ceļām valstu eh, ceļā, lai varētu izveidot ar tām pilntiesīgas partnerattiecības. Jāņem vērā, ka Bermudu salas, Šveice un Japāna ir bijušas ļoti centīgas īstenojot šos priekšnoteikumus. Ko cilvēki domā par uh, jūsu valstīm, kas notiek offshore teritorijās? Protams, Bermudu uh, salas noteikti arī uzskata kā tādu riska faktoru citu valstu ekonomikai. Kas notiek tieši šodien? Vai jums vajadzētu vairāk ieklausīties? Uh, Amerikā vai vairāk iepazī, ieklausīties Eiropā. Jūs atrodaties Atlantijas okeānā it kā pa vidu starp abiem kontinentiem. Tālāk. Runājot par pārapdrošināšanu. Ļoti daudzi cilvēki īstenībā dotos prom no Eiropas, ja tur tiktu ieviesti tik uh, stingri noteikumi kā pie jums. Uh, bet jūs eh, ļoti labi ieviešat šos noteikumus, ieviešat arī solvenciju divi pamatprincipus. Es, protams, esmu dzirdējis, ka daudz jūs slavē, ka jūsu valstī ir panāks liels progress, bet eh, jūs runājat arī par strateģiskām partnerattiecībām ar Eiropas Savienību. Eh, ko jūs varētu teikt? Tātad, kā jūs varētu tā spilgtāk ilustrēt šīs transatlantiskās attiecības un kāda varētu būt nākamie soļi? Paldies! Paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem, saka ministrs Kunds. Protams, eh, šis ir daudz sarežģītāks jautājums nekā sākumā šķiet, un estoties uz to, ka esmu juriste pēc izglītības, centīšos izteikties pietiekami skaidri. Protams, vienmēr tiek runāts par offshore teritorijām un mēs īstenībā esam pietiekami nepiekāpīgi un mēs vēlamies, lai mēs būtu stabils uh, attiecību partneris un vēlamies būt arī tāds drošs patvērums tiem, kas vēlas pie mums veikt investīcijas, lai mūsu likumdošana būtu pietiekami stabila, lai būtu pietiekami labs juridiskais ietvars, lai investori mūsu valstī justos droši un aizsargāti. Protams, mēs sadarbojamies ar SVF Un beigās ieviešot Solvency 2 tika veikts arī ietekmes izvērtējums. Un savos komentāros runājot par caurskatāmību un sadarbību vēlējos uzsvērt, ka ļoti sen mēs ieviesām uh, eh, ESO spēkā esošo nodokļu likumdošanas caurskatāmības uh, normu, un mēs vēlējāmies uh, pierādīt, ka mēs vēlamies pārņemt šos noteikumus, mēs vēlamies uh, būt caurskatāmi un Bermudu salu apņēmī, apņemšanās ir pietiekami skaidra. Mēs vēlamies būt caurskatām, ir um, nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumi, un mēs esam pirmā valsts, kas ir uh, varbūt tāda kā triecienieca šajā jomā, jo nestoties uz mazajiem Bermudu salu izmēriem, mēs vēlamies būt giganti, tādi priekšzīmīgi skolnieki, kas ievēro normas Un mēs vēlamies arī pierādīt tiem, kas vēlas atvērt uzņēmumus Bermudu salās vai sadarboties ar mums kā uzņēmējdarbības partneri, pierādīt, ka mēs esam uzticami partneri un stabili partneri. Protams, ņemot vērā tos standartus, kas ir eh, spēkā ASV un Ēgman grupa, kas cīnās pret nelegālo līdzekļu legalizāciju, Bermudu salas ir viena no drošākajām vietām, jo pie mums nenotiek uh, daudz naudas atmazgāšanas un mēs arī nefinansējam terorismu aktivitātes. Līdz ar to Eh, runājot par mūsu veikumu, tikai pirms dažām nedēļām pie mums ieradās apmēram 200 delegātu, jo mēs organizējām ESO konferenci. Un arī um, ehm, ESO viceprezidents nāk tieši no Bermudu salām. Tālāk runājot par uh, Solvency 2 un komercdarbību. Bieži vien uh, runājot par tehniskiem jautājumiem, mani draugi teiktu, ka finanšu ministre runā pārāk sarežģīti un jā, eh, varbūt šie finanšu jautājumi nevienmēr ir tik pievilcīgi, ja tie ir ļoti tehniski un, eh, nu, nav pārāk interesanti, bet runājot par eh, nodokļu paradīzēm, ir jābūt eh, ļoti diferencētai pieejai. Kāds eh, risks rodas mūsu vēlētājiem? Īstenībā uh, Viņi var darboties pietiekam aktīvi, veicot arī pārapdrošināšanu, bet pārapdrošināšana jau ir cita kategorija. Mēs pieredzējām, ka mūsu regulators Bermudas salās ir izveidojis tādu regulatoro sistēmu, kas pietiekam labi uh, līdzsvarot dažādus riskus un pateicoties savai likumdošanai, mēs esam vienmēr paaugstinājuši savu ambīciju latiņu, pacēluši to aizvien augstāk un neatkarīgai pāraudzības iestādei ir pietiekam labs finansējums, lai tā varētu darboties pēc iespējas neatkarīgāk. Es kā finanšu ministra arī regulāri dodos uz parlamentu, debatējot par paredzēto likumdošanu un uh, garantējot tās kvalitāti. Protams, ir jābūt diferencei. So in a, in a... Uh, jābūt uh, uh, skaidri nošķirtai robežai, proti, uh, kāda ir situācija valstīs ar augstāku risku un ar zemāku risku. Ņemot vērā apdrošināšanas sektoru, Tas turpina augt un paplašināties, un mēs uh, sazināmies. Uh, mēs uh, esam pieredzējuši to, ka imports, apdrošināšanas imports no Bermudām uz apvienoto karalisti ir pieaudzis. Uh, Arī tirzniecība ar Vāciju ir pieaugusi par 50% un e, imports, e, finanšu pakalpojumu imports ir pieaudzis pat par 100%. Īstenībā pie mums strādā ļoti labi speciālisti, cilvēki pie mums ierodas, e, lai varētu veikt tādu ļoti sarežģītu uzņēmē darbību, jo pie mums ir pietiekam daudz prasmīgu eksportu, inovāciju, ekspertu inovāciju un mēs esam pietiekami neatkarīgi, mūsu regulators ir neatkarīgs, tādēļ investori jūt, ka Bermudu salās ir tāda droša augsne. Mums ir e, ļoti laba e, konkurētspēja un tālāk. Es jums varu, protams, te ilgi un gari stāstīt, cik stabila ir mūsu regulātorā platforma, cik labi mēs darbojamies, bet uh, Eh, arī eh, Bermudu salām ir ļoti laba slava. Ko vēlas zināt politiķi? Protams, politika tiek veidot uz vietas, un visi vēlas uzzināt, kā mūsu lēmumi ietekmē sadarbību ar Eiropas Savienību, kā tas ietekmē arī man vēlētāju Floridā vai Kalifornijā. Un jūs varat viņiem pateikt, ka Bermudu salas piedāvā piekļuves kapacitāti un mēs arī garantējam pietiekami augstu aizsardzības līmeni vietējiem eh, patērētājiem un arī investoriem. Un tas ir daudz svarīgāk, to ir daudz svarīgāk paskaidrot nekā mūsu vēlētājs apbērt ar eh, dažādiem tehniskiem terminiem. Tālāk. Vakardien es eh, te staigāju apkārt, es tikos ar vairākiem komitejas locekļiem, un es zinu, ka SAO ir ļoti cieša sadarbība ar eh, Bermudu salām, un, protams, eh, viņiem ir jāsaņem ziņojumi no katras valsts. Un tā kā pie mums strādā tik prasmīgi eksperti, tad ESO lūdza arī mums sagatavot šos ziņojumus. Un pēc kādiem diviem gadiem pie mums atgriezīsies cilvēki, kas būs guvuši pieredzi SAO, uh, un eh, viņi to varēs izmantot eh, ceļot mūsu valsts labklājību. Tad, kad es vakar tikos ar parlamenta deputātiem, es vaicāju, vai ir iespējams mm, pieņemt, eh, piemēram, darbā stāžīrus vai darbiniekus no Bermudu salām, lai mēs varētu uh, E, izveidot tādu labāku sadarbību un garantēt to, ka pastāv tāds secīgums. Tik, tas ir tikai maz partnerattiecību piemērs. Runājot par solvenciju divi, mums ir jāuzslavē tas, ka jūs uzskatījāt Bermudu salas par pietiekam cienīgām veikt pirmo likumdošanas izvērtējumu. Uh, Protams, mums vajadzēja izvērtēt visus standartus, mēs to izdarījām ļoti saulaicīgi. Un jūs esat līdzlikumdevēji, jūs esat politisko lēmumu pieņēmēji, jūs varat pameklēt Solvency 2 ekvivalents citās valstīs, jums nevajadzētu mūs sodīt par to, ka mēs būtu kaut ko pārkāpuši. E, mēs vienkārši vēlējāmies izveidot pietiekam labu sadarbību, lai arī varētu paprasīt jūsu padomu, kā šos pamatprincipus e, ieviest pēc iespējas labāk un nevajadzētu tādus triecieniekus sodīt. Es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem strateģisku partneru attiecību priekšnoteikumiem. Ceru, ka atbildēs jūsu jautājumiem. Paldies, paldies! Paldies par jūsu visaptverošo atbildi. Filip, lūdzu. Uh, thank you, Mrs. Prime Minister, to be with us today. Paldies, premjerministrs kundze, ka jūs ieradāties pie mums, bet, godīgi sakot, man ir grūti saprast, kādēļ daudzi uzņēmumi, arī Eiropas Savienības, ASV uzņēmumi vēlētos, piemēram, Bermudu salās atvērt veikalu. Es zinu, nu jā, jums tur ļoti skaists laiks, uh, skaista uh, daba. Uh, Bet es domāju, ka šādus ekspertus var atrast arī citur, kaut kur tuvāk, piemēram, tādos uh, atpalikušos kontinentos kā Ziemeļamerikā un Eiropā. Es domāju, ka tas nav attīstības palīdzības dēļ, kādēļ jūs to visu darāt. Uh, Jūs, protams, varat eh, ar mani strīdēties, bet kāds ir mans redzējums? Runājot par caurskatāmību, piemēram, uzņēmumu eh, kontu dati nav pieejami sabiedrībai, arī eh, uzņēmēji darbības dati un īpašuma tiesības. Jūs vēl nevēlaties runāt arī par šo nodokļu paradīžu direktīvu. Es vēlējos teikt, Protams, eh, ir jau atšķirības starp Bermudu salām un varbūt eh, citām vietām, kas piedalās eh, nelegālo līdzekļu legalizācijā, bet es jums ticēšu tikai tad, kad jūs parakstīsiet līgumu par automātisku informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības nodokļu iestādēm, un jūs arī uh, parakstīsiet uh, nolīgumu par sadarbību direktīvas ietvaros, kas veltīta e, ietaupījumu e, nodokļiem. Bet, nu, man beid, jums ir jāpierāda, ka esat uh, nopietni noskaņot. Paldies, paldies par šo jautājumu, paldies par komentāriem. Uh, Un, protams, jūs uh, pareizi paredzējāt, es jums nepiekritīšu un tūdaļ paskaidrošu, kādēļ. Oktobra beigās kļuvu par premjerministru Bermudu salās, un es pašā sākumā pateicu, ka neiešu tajās pašās iemītajās pēdās, pa kurām gāja mani priekšgājēji. Un jūs runājāt arī par šo skaisto dabu Bermudu salās, jauko klimatu, bet es vēlējos teikt, ka jā, 70. gados Bermudu salas slavēja baltos milšu, zilā ūdens dēļ un tā tālāk. Bet tagad situācija ir mainījusies un tagad mūs pazīst tādēļ, ka mēs esam profesionāli, mūs pazīst mūsu reputācijas dēļ, jo mēs esam pieņēmuši ļoti stingru un efektīvu finanšu pakalpojumu uzņēmumu jurisdikciju, un jums vajadzētu pamanīt šo metamorfozi. Tad, kad es runāju par uh, nodokļu informācijas apmaiņu un par SAO uh, konferences organizēšanu, nevajadzētu apšaubīt mūsu veikumu vai mūsu godīgumu, kā arī mūsu juridisko ietvaru. Runājot par ietaupījumu direktīvu, uh, Bermudu salas bija iekļautas sarakstā, bet mēs diskusiju gaitā teicām, ka jā, ir jābūt uh, informācijas apmaiņai, un ar ASV mēs noslēdzam nodokļu informācijas apmaiņas līgumu jau 80. gadu vidū, un ja mēs saņemam kādu pieprasījumu, mēs sniedzam atbildi un mēs sniedzam pieprasīto informāciju. Uh, Mūsu institūcijas eh, jau zina, ka ir, protams, eh, tādi labticīgie patērētāji un ir kādi, kas spēlējas ar vājām vietām likumdošanā, bet mēs vēlamies izveidot pietiekam stabilu finanšu sistēmu. Un šī stabilitāte eh, cilvēkus pievēlk. Viņi saka reputācija, reputācija, reputācija. Mums ir laba slāva un tas. Uh, ka mēs atrodamies okeāna vidū, varbūt nemaz nav trūkums. Jā, mums ir četri krasti, bet tajā pašā laikā mēs ievērojam četras bankas, bet tajā pašā laikā mēs ievērojam uh, visus internacionālus starptautiskos standartus. Paldies! Astrid. Paldies, Astrīda lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Lūdzu, uzlieciet austiņas, priekšsēdētāji atgādina. Atvainojiet, man liekas, ka mana angļu valoda nav pietiekami laba. Vēlos pateikties premjerministras kundzei par to, ka viņa ieradās uz šo sanāksmi. It sevišķi vēlos apsveikt viņu un, uzsla, un uzslavēt uh, viņas uh, runu par, uh, eh, savu, par, par viņas valsts uh, centieniem uh, saglabāt nevainojamu reputāciju finanšu jomā. Arī es esmu no nelielas valsts, no Luksemburgas. Dažreiz lielākas valstis mūs kritizē līdzīgi. Un man liekas, ka tas ir tādēļ, ka mazās uh, valstīs uh, mēs esam pietiekami drosmīgi, lai attīstītos par finanšu centriem un arī mēģinam attīstīt citas ekonomikas jomas. Un lielākas valstis varbūt uzskata, ka mazākām valstīm nemaz nevajadzētu tur bāzt savu degunu. Tādēļ es jūs ļoti labi saprotu. Vēlos jūs apsveikt un vēlos eh, arī uzsvērt, ka tas nebūtu nav viegli. Es, es zinu, par ko es runāju. Nav viegli cīnīties ar veciem iesīkstējušiem priekšstatiem. It sevišķi, jā, otra saruna puse nevēlas uzklausīt jūsu argumentus. Nereti nereti ir daudz uh, kritiķu. Pēdējais, iepriekšējais runātājs bija lielisks piemērs tam. Eh, bieži vien kritika tiek izteikta nebalstoties ne uz kādiem faktiem, bet tikai uz aizspriedumiem. Kādēļ Eiropas Savienības eh, uzņēmumiem vajadzētu uzsākt darbību Bermudu salās? Tik uzdot šāds jautājums. Eh, eh, mēs varētu uzdot pretjautājumu, kādēļ uzņēmumiem no citiem kontinentiem vajadzētu uzsākt darbību Eiropā. Mēs vēlamies nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem, vēlamies rīkoties saskaņā ar noteikumiem, vēlamies, lai arī citi rīkojas ar saskaņā ar noteikumiem. Uh, un ciena mūsu godīgumu. Vēlos pateikt ļoti daudz, eh, un citas starpā premjerministrs kundze runājot par eh, pārbrošināšanas instrumentiem. Es jums pilnībā piekrītu, jūsu risinājumi ir lieliski. Šie instrumenti ir saderīgi ar un atbilst eh, noteikumiem, tādēļ es domāju, ka viss ir jāatstāja tā, kā tas ir, jo šie instrumenti tiešām darbojas uh, lieliski. Paldies! Kundze, es varētu uh, vēl runāt gari un plaši, tomēr man liekas, es jau visu pietiekami sīki paskaidroju. Paldies par jūsu komentāru. Uh, un vēlos teikt, ka uh, būt līderim ir nozīmē rīkoties pareizi, un bur, bur, Bermudu salas uzskata sevi par līderi finanšu pakalpojumu jomā, un mums uzskatām, ka ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem. Un mums nevajad, ne, nevajadzētu mūs eh, sodīt tādēļ, ka mēs, eh, mums ir izdevies eh, tik veiksmīgi darboties un kavēt mūsu darbību. Paldies par jūsu komentāriem un pozitīvu, pozitīviem uzmundrinājumiem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jums ir paveicies. Trīs cilvēki runāja par Solvency 2 eh, direktīvu. Antrim, vai jūs lūdzu vēlaties izteikties? Paldies! Arī es vēlos pateikties premjerministras kundzei, ka viņa ieradās eh, uz viedokļu apmaiņu mūsu komitejā. Ar lielu interesi uzklausīju jūsu uh, Eh, jūsu runu. Jūs runājat par strateģisko sadarbību un aizstāvējāt Bermudu salu eh, līdera pozīciju finanšu sektorā. Man ir vairāk jautājumu. Pirms no tiem ir par sadarbību attiecībā uz uzraudzību eh, un Eiropas Savienības standartiem šajā jomā. Noteikumi ir jāievēro, un Eiropas Savienība vēlas ciešāku sadarbību ar uzraudzības iestādēm, lai e, garantētu, ka tiek nodrošināta nepieciešamā informācija Eiropas Savienības iestādēm. Tad otrs jautājums attiecas uz sadarbību nodokļu jomā. Vai ir iespēja šādai sadarbībai, kas nozīmētu e, apjomīgāku informācijas apmaiņu? Tas nozīmē, ka mēs varētu darboties e, pēc saskaņotiem standartiem. Uh, grāmatvedības noteikumi eh, būtu tādi, ka katrai valstī vajadzētu sniegt ziņojums par tās darbību. Tad kādas ir iespējas šajā jomā? Paldies par jautājumu. Tad divi punkti par pirmo jautājumu, kas bija par uh, to, kā mēs varētu veicināt sadarbību uh, regulē, regulējošo iestāžu starpā finanšu ministrija, un es esmu tās premjerministre, un ir arī neatkarīga monetārā iestāde Bermudu salā. Tad ir divas šīs iestādes. Un es nejaucos otras iestādes darbībā. Kāds varētu teikt, eh, tieši tādēļ tā tik lieliski darbojas. Tomēr Bermudas monetārā iestāde ir izveidojusi uzraudzības uh, iestādes, kas darbojas eh, startautiskā līmenī, un eh, tajā ir iekļauti inspektori no dažādām valstīm. Kad runa ir par maksātspēju, tad ir svarīgi risināt dialogu. Uh, lai pārliecinātos, ka ir pieejama nepieciešamā informācija par uzņēmumiem, kurā, kuru filiālis un holdingi darbojas visā pasaulē. Tad šī informācija ir jāapkopo. Un tas ir iespējams tikai sadarbojoties dažādiem, dažādām uzraucības iestādēm eh, visā pasaulē. Šonedēļ es esmu ieradusies šeit, jo uh, ir noslēgta, noslēgtas partnerattiecības starp privāto sektoru un valdību, un uzraudzības iestāde eh, šonadēļ piedalās eh, dažādās eh, sanāksmēs šonadēļ. Tāpat arī mēs aicinām, aicinām uzraudzības iestādes no visas pasaules ierasties Bermudas salās monetārā iestādes sekmē sadarbību starp uzraudzības iestādēm, jo tā redz, cik tas ir svarīgi. Šorīt sanāksmē ESO norādīja, ka, ka pastāv uh, vēlme uzlabot, uh, uzlabot uh, regulatīvo sadarbību. Mēs mēs neesam tikai forma. Eh, mēs eh, spējam piedāvāt arī saturu. Ir svarīgi nodrošināt starpstarpējo informācijas apmaiņu un sadarboties pietiekami cieši. Runājot par sadarbību nodokļu jomā, kā jau es minēju, Bermudus salas, eh, Bermudus salas ir viens no līderiem. Un mēs, es, mēs atrodamies saraksta augšgalā saskaņā ar SEO standartiem. Esam noslēguši vairākus uh, nodokļu informācijas apmaiņas līgumu. Piemēram, šodien uh, pa ceļiem uz mājām es, es iegriezīšos Londonā un uh, drīzumā parakstīšu nodokļu informācijas apmaiņas līgumu ar Indonēziju. Tātad Bermudu salas ir bijis aktīvs, cienījams globālais partneris un pilsonis, un mēs gribam skaidri parādīt, ka mēs neiesaistāmies šau, apšaubāmos darījumos. Tas nav mums raksturīgi. Paldies par jautājumu. Lūdzu, Teodor. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties premjerministres kundzei par viņas apņēmību, kad runa ir par pārskatāmību, integritāti, uzticamību, kad runa ir par uzņēmējdarbību Bermudu salās. Tika uzdots jautājums, man šķiet, ka tas bija Lamberta kunga jautājums attiecībā uz to, ka, ka Bermudu salās reģistrēto sabiedrību īpašnieki varētu patiesībā nebūt reģistrēti. Un vēlos eh, at, saņemt atbildi uz šo jautājumu. Kas attiecas uz jautājumu par uzņēmumu reģistrāciju, kā arī par uh, īpašumtiesībām, tad uh, Kas attiec uz Bermudu monetāro iestādi, mēs uzskatām, ka ir jāpazīst savs klients. Tādēļ mēs esam, eh, mēs esam pieņēmuši eh, nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanas likumdošanu. Mēs cenšamies izvērtēt uzņēmumus, eh, kuri vēlas uh, uzsākt savu darbību Bermudu so, sa, salās. Mums ir uzņēmumu reģistrs valdībā. Uh, kā arī monetārā iestāde veic savas pārbaudes e, veic e, inspekcijas, mēģina pārbaudīt uzņēmumus, kuri, e, personas, kuras vēlas izveidot, nodibināt uzņēmumus Bermudu salās. Tad tiek veikta ļoti rūpīga pārbaude. Mēs jau esam izveidojuši procedūras un pastāv tiesību akti, uh, Un kas attiecas uz īpašumtiesībām, tad nesen mēs esam pieņēmuši tiesību aktus, kur uh, ir paredzēta, paredzēta uh, eh, savstarpēja kontrole. Mēs esam izvēlējušies tādu pakāpenisku pieju, lai uh, īstenotu visus nepieciešamos principus. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs uh, rūpīgi pārbaudām visus tos, kuri vēlas kļūt par eh, uzņēmumu īpašniekiem Bermudu salās. Tāpat arī mēs esam izveidojuši uzņēmumu reģistru, kurš ir pieejams. Ja kāds vēlas iepazīties ar tādiem datiem, tad tas ir iespējams darba laikā, kas ir no 9 līdz 5 parasti, un, protams, ir arī iespēja iegūt informā informācijas dokumentu kopijas. Tātad tas nav tikai pieklājīga, pie, eh, tukša pieklājība, mēs esam izveidojuši reālus pasākumus pārbaud, pārbaužu veikšanai. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, premjerministrs kundze. nevēlos daudz runāt par eh, nelielu jurisdikciju vēsturi, tomēr daudzas valstis eh, šajā blokā, kā Filipa jautājumā tika atspoguļots, Eh, tātad vienmēr citas valstis mēģinās rast, eh, pa, rast pa, eh, izskaidrojumu, kādēļ nelielas jurisdikcijas ir tik populāras. Tas ir tiesa, ka pagātnē nodokļu konkurences apstākļos pastāvēja pārskatāmības jautājums, vai to ir iespējams nodrošināt. Tomēr, kā nodrošināt kritēriju kritēriju atbilstību šajās nelielajās jurisdikcijās. Kad šāda atbilstība netiek nodrošināta, tad šīs jurisdikcijas drieži, bieži vien zaudē e, savu labo reputāciju. ir jāizveido sistēma, kas ir konkurētspējīga, nodrošina pārskatāmību un atbilst starptautiskajiem standartiem. Es nezinu, vai man izdosies. Izdosies atvairīt šaubas, kuras citas valstis uh, uh, saskata. Uh, taču es vēlos uzsvērt, ka Bermudu salas ir valsts, kas ir bijusi vienmēr gatava sadarboties, nodrošinājusi pārskatāmību. Uh, un atbilstību kritērijiem. Ļoti bieži lielākas valsts nespēja saprast, kā neliela jurisdikcija var būt tik pievilcīga ieguldītājiem. Es, eh, protams, nevaru runāt citu jurisdikciju vārdā, un es eh, nevēlos eh, aprunāt citas jurisdikcijas, tomēr, kad es varu runāt Bermudu salu vārdā, uh, Un uh, es varu runāt par neatkarīgiem objektīviem vērtējumiem, piemēram, Startautiskā valūtas fonda vērtējumu. Un arī uzsvērt, ka Bermudu salas pat Kumīnsa profesora, uh, profesora skatījumā ir, uh, tas, uh, ir ir vieta, kur pastāv tā saucamais klastera efekts. Šis eh, profesors skaidro, ka tas ir izpaužas kā eh, profesionālās kompetences un talanta koncentrēšanās šajā nelielajā jurisdikcijā, kas ļauj nodrošināt uh, uzticamu uh, uzticamas garantijas, kā arī uh, lielisku Uh, lielisku pakalpojumu kvalitāti. Un tādā veidā uh, mūsu bankas uh, bauda absolūtu uzticību, mūsu juristi ir augstākās klases juristi. Mēs esam saraksta pašā augstgalā. Tad profes, šis profesors skaidro, ka tas varbūt ir tas pievilkšanās, pievil, šī, šī neizskaidrojumā pievilcība, kas piemīt Bērmudu salām. Tā ir mūsu pieeja kas eh, kuras ietveros mēs eh, cenšamies saglabāt savu reputāciju un nodrošināt atbilstošu kontroli. Viena no mūsu pamatīpašībām ir eh, tā, ka mēs ļoti rūpīgi pārbaudām jaunos, jaunos tirgus dalībniekus arī tad, kad viņi jau kļuvuši par tirgus dalībniekiem, tiem joprojām ir jāievēro stingri standarti. Mēs redzam, ka darbojoties globālajā vidē, ir ir jāsekmē uzņēmējdarbība un konkurētspēja, un tas ir jādara atbilstoši uh, attiecīgajiem noteikumiem un sistēmai. Uh, tieši tas palīdz eh, saglabāt eh, Bermudu salu pievilcīgumu. Un tā ir mūsu atpazīšanas zīme, un es ceru, ka tas nemainīsies. Dažreiz, kad es tiekos ar uzņēmumiem, tie, eh, Tie atzīst, ka e, mēs piedāvājam kvalitāti, labu reputāciju, kā arī pieejamību. Bermudu salās ir iespējams satikties ar migrācijas ministru, finanšu ministru vai jebkuru valdību, citu valdības ministru bez īpašām grūtībām. Mēs saprotam, ka mums ir jābūt eh, atsaucīgiem un ir jānodrošina visaugstākās e, proves finanšu pakalpojumi tad tās ir tādas atšķirīgās īpašības, kas piemīt Bermudu salām, un mēs arī esam eh, jurisdikcija, kas uh, tiek uzskatīta, uzskatīta par ārkārtīgi uh, pievilcīgu uh, vides ziņā. Paldies! That, uh, conclude... Paldies, es domāju, ka līdz ar to mēs varam, uh, nobeig, uh, varam pabeigt mūsu jautājumu un atbilžu sesiju. Paldies, ka ieradāties un mēs un arī es personīgi turpināsim dialogu ar jums. runājot par jaunāko likumdošanu un piedāvājot arī, teiksim, ekvivalents risinājumus. Jūs nostāja ir pareiza, taču mums nevajadzētu uh, beidot eh, kaut kādas nepareizi maldīgi informācija Eiropā, un mums arī bija jābūt atvērtiem biznesa darījumiem un uzņēmē darbībām. Paldies par dialogu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Whilst... Tagad 5 minūšu pārtraukums. Mums ir jā sakārto lietas, kas iet uz plenāru sēdi, mēs gaidām tātad Ungārijas ministru. Lūdzu, neaizmirsiet, ka viņš gatavojas ierasties. Right. Uh, thank you, thank you, colleagues. Um, I think I've just signed my. Cienījamie kolēģi, šķiet, ka būšu parakstījusi visus dokumentus, kas ir bija jānosūta uz plenārsēdi, tā kā tagad es labprāt sveicu Ungārijas ministru Georgi Meltoči, kas ir finanšu ministrs un es tiešām brīnos, kā mēs bez viņa varējām iztikt visas e, šīs pāris dienas. Tā kā esat sveikts e, komitejā un, protams, jūs varēsiet e, man uh, nākt klajā ar savu ziņojumu. Paldies, uh, Šerāna! Jā, es esmu tiešām mm, repojamies ar viņu kā padoms eh, locekli un, protams, arī ar jums. Eh, cienījamie parlamenta deputāti, kunga cienījamie kolēģi, mīļā Šārona. Uh, Ungārijas prezidentūra tuvojas beigām. Un uh, varbūt nedaudz par mūsu mērķiem un pamat rezult un galveniem sasniegtiem rezultātiem. Vispirms es vēlētos e, pateikties jums par jūsu lielisko strateģisko partnerību. Jūs e, bijāt ļoti nozīmīgi mūsu prezidentūrai. Mums bija ārkārtīgi plaša un ļoti liederīga mm, trialogu sērija, un tādēļ tas viss bija ļoti liederīgi. Un mēs varējām prezentēt mūsu vienoto nostāju ECOFIN padomē, un eh, līdz ar to, kā es saprotu, mēs jau esam daudz panākuši ar jūsu palīdzību. Otrakārt, galvenais mērķis mūsu sanāksmē šodien ir, e, nav pieņemt lēmums. Lēmumi jau ir pieņemti Ekofin padomē vakar, un jūs, protams, pieņemsiet lēmumus no savas puses e, Eiropas parlamentā, un, protams, arī to darīs pārējie Eiropas politiķi, premjerministri, prezidenti. Taču uh, Šobrīd tagad mums šeit lēmumi nav jāpieņem. Bet šis ir īstais laiks, lai mēs varu, varētu atskatīties uz mūsu strateģisko partnerību pēdējo mēnešu laikā un lai mēs varētu pārskatīt mūsu kopējo darbu un viens otru atkal uzklausītu, noslēdzot mūsu sadarbību. Ungārijas prezidentūras laikā mums bija jākoncentrējas uz diviem galveniem jautājumiem. E, vispirms, e, tā tad mums bija jāstrādā padomas ietvaros, jo mēs e, bijām prezidējām padomē, mēs, protams, bijām prezidējoši arī ekofinā, un mums e, vajadzēja strādāt un pabeigt divas e, vēsturiskas struktūrālas reformas. Šīs divas struktūrālās reformas, e, ekonomiskās pārvaldības pakotne Eiropas semestri, e, tās pēc savas būtības ir vēsturiski. Jo, ja mēs runājam par ekonomiskās pārvaldības pakotni, tad tā ir pirmā visaptveroša tāda tāds visaptrošs mēģinājums koordinēt eh, dalību valstis šajā jomā. Un Eiropas semestris arī ir vēsturisks, jo tā ir daļa no visaptverošas atbildes uz krīzi. Un tā atkal ir pirmā reize, kad mēs esam spējuši Eiropas semestri noslēgt. Lūk, tātad divas šīs struktūrālās reformas un, un es ceru, ka mēs arī attaisnojām uz mums liktās cerības, jo no padomas puses abas lietas ir pabeigts. Esam panākuši vispārēju vienošanos par ekonomiskās pārvaldības pakotni, un vakar mēs apstiprinājām arī visas rekomendācijas no komisijas puses. Uh, Tā kā ir padomas rekomendācijas dalību valstīm, un ar to es domāju gan uh, stabilitātes problēmas un uh, programmas un konverģētas programmas. Tā kā mēs jau esam nobeiguši uh, darbu pie šiem uh, diviem ļoti svarīgiem jautājumiem, mūsu svarīgiem centieniem. Un tos varētu uzskatīt kā tādu vēsturisku izlaušanos, kā soļus, nu, cerams, ka pareizajā virsienā. Nu, protams, ka ārpus padomas darba mums vajadzēja koncentrēties arī uz citiem jautājumiem, un ar to es domāju to, ka mēs bijām daļa no SM procesa, no EFSC procedūras, G20 samita. Tā kā mums vajadzēja koncentrēties uz pirmo svarīgāko uzdevumu un proti uh, eh, stratēģiskiem soļiem, kas vērsti uz nākotni, lai un strādātu pie uh, ekonomikas pārvaldības pakotnes, un mēs esam spējuši tātad arī ar finanšu pakalpojumu likumdošanas ietvaru um, strādājuši, un šeit ir trīs svarīgi dokumenti, ko mēs esam noslēguši darbu, un jūs pavisam drīz to saņemsiet, pavisam tuvākajās dienās, visus trīs ekonomiskā pārvaldības pakotne, Eiropas semestris un finanšu pakalpojumu likumdošanas ietvars. Tātad to visu jūs saņemsiet un to mēs esam visu paveikuši Ungārijas prezidentūras laikā. Un, protams, ka ekonomiskās pārvaldības pakotne ir eh, ļoti svarīgs uzdevums, kas ir jānobe, jānoslēdz Bet šobrīd um, galīgais lēmums ir parlamenta rokās. Es personiski uzskatu, ka visaptverošā atbilde uz eh, krīzes novēršanām nākotnē un šīs krīzes atrisināšanu nebūtu pilnīga, ja iztrūktu ekonomiskās pārvaldības pakotnes. Šīs bija kopēji pūliņi, eh, kur strādāja komisija padome un parlaments kopā, un paldies par jūsu lielisko sadarbību. Ungārijas prezidentūras eh, vārdā, Andraša vārdā, es vēlos arī visiem jums pateikties par jūsu strateģisko partnerību. Tas tiešām nozīmēja ļoti daudz Ungārijas prezidentūrai. Man ir jāuzsver, ka Pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, šī ir bijusi pirmā reize, kad eh, parlaments un padome pieņem likumdošanu saskaņā ar koplēmuma procedūru tieši ekonomikas politikas jomā. Un tieši tādēļ es uzskatu šo par vēsturisku notikumu, jo parlaments un padome eh, pirmo reizi vēsturē pieņem eh, likumdošanu izmantojot koplēmuma procedūru. Un ehm, šeit, protams, Eiropai ir jāmācās no šīs pieredzes, un kopumā šī pieredze ļoti pozitīva, kā padoms priekšsēdētē man ir jāatzīst, ka parlamenta grozījumi ir ievērojami uzlabojuši sākotnējo tekstu, un es vēlētos tādēļ pateikties jums. Uh, kopā grozījumi bija 2900 vai pat vēl vairāk, Un man ir jāsaka, protams, šādi cipari būtu jāzina no galvas. Un visbeidzot, runājot par ekonomiskās pārvaldības pakotni, es vēlētos teikt, ka gan parlamenta, gan padomas mērķi ir vienādi un proti stiprināt Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību, eh, protams, arī Eirozonas pārvaldību, un mēs vēlamies minimizēt uh, nākotnes uh, ekonomiskos šokus, un tas ir mūsu mērķis, un tas ir arī jūsu un padomas mērķis. Un eh, mēs uzņemamies atbildību par nākotni un speram pēdējos soļus, lai šo pakotni noslēgtu. Padome eh, vienojās vakar par kompromisu, un mēs to nosūtījām parlamentam, kā eh, finalizētu likumdošanas tekstu. Cerams, ka balsojums Plenārsēde apstiprinās eh, to lēmumu, ko mēs esam panākuši trialogā vairāk kā 70, 17 stundu sanāksmēs. Nu šķiet, ka tas viss bija vēl ilgāk, vismaz tiem, kas tur piedalījās. Komisārs šobrīd šeit nav, Olirēna šeit nav bet eh, komisija ir bijusi svarīgs spēlētājs un ļoti uh, godīgs veicinātājs visā šajā procesā un par cik olerēnu šeit nav. Es tomēr vēlētos viņam pateikties par viņa lielisko darbu. Runājot par Eiropas semestri pāris vārdi, tas arī bija Ungārijas prezidentūras viens no stūrakmeņiem, tāpēc esmu ļoti priecīgs apstiprināt, ka pirmais Eiropas semestra cikls var tikt uzskatīts par veiksmīgi pabeigtu. Mēs to esam izdarījuši. Vakar eh, padomu pieņēma rekomendācijas, kas vērsts uz konkrētām dalību valstīm, un tas ir noticis pirmo reizi. Mēs eh, sākām faktiski Eiropas semestra procedūru. Un eh, mēs uzskatām, ka visas rekomendācijas ir svarīgas un palīdzēs uzlabot dalībvalstu ekonomiskās politikas. Šis re, šīm eh, rekomendācijām priekšgājējs bija komisijas darbs, tur eh, arī visas dalībvalstu realizētās stabilitātes un konverģences programmas. Un padomu tālāk par šiem jautājumiem runās jau šonedēļ. Tālāk man vēl ir jāsaka, ka daudz kas no finansiālajām lietām, tā kā mēs runājam par eh, finanšu pakalpojumu, eh, regulējošo vai likumdošanas ietvaru, tad jāsaka, mēs esam eh, strādājuši ar pieciem likumdošanas aktiem un divus mēs esam arī spējuši pabeigt, protams, ka sadarbībā ar jums, ar parlamentu, un tie ir grozījumi finanšu konglomerātu direktīvai un, un eiro valūtas pārvadāšanas direktīvai. Un finanšu pakalpojumu uh, jautājums tālāk tiks izskatīts arī padomē, un arī uh, runājot uh, par īspārdošanu, depozīta garantijas schēmām, kredītsaistību neizpildes mīmaiņas līgumiem un tā tālāk. Arī šeit mēs esam pavirzījušies uz priekšu savā darbībā. Un, cienījamie kolēģi, es gribētu sacīt, ka šis laiks ir bijis ārkārtīgi patīkams. Visu šos mēnešus tas viss saucas Eiropa, un mums ir vien kopā jāstrādā, tas ir trialogs, un tas saucas demokrātija, tāpēc ir vajadzīgs parlaments, un mums ir vajadzīgi arī nacionālie parlamenti. Oh Es esmu bijis arī parlamenta deputāts Ungārijā un esmu pār demokrātisko sistēmu, kādā darbojas Eiropas parlaments. Paldies par jūsu sadarbību un es ļoti ceru, ka parlaments spēs pabeigt darbu pie ekonomiskās pārvaldības pakotnes tuvāko uh, dienu vai nedēļu laikā. Paldies, Šāron! Paldies! Un eh, paldies eh, par laipniem vārdiem! Jā, brīžiem mums ir gājis diezgan karsti, taču, kā jūs sacījāt, sārunas ir bijušas par dažādiem dokumentiem un esam runājuši ne tikai par ekonomisko pārvaldību, un daudz mēs esam pabeiguši, eh, dažiem vēl ir palikuši neatrisināti sīkumi, daži ir varbūt iesprūduši, bet eh, tas nenozīmē, ka Ungārijas prezidentu tur būtu vainojami. Es eh, tā tad pasakos par to, ka jūs tiešām ar sirdi un vēzeli esat strādājis pie ekonomiskās pārvaldības jautājumiem, un ja bez mums mēs nebūtu tur, kur mēs esam šobrīd. Un parlamentam ir daudz par ko jums pateikties neskatoties to, ka ir vēl spērami pēdējie soļi, pirms mēs nonāksim pie gala secinājumiem un lēmumiem pirms vasaras pārtraukuma. Žans Pols tagad vēlas izteikties. Jā, lūdzu, Žan Pola, paldies priekšsēdētāji, ministri kungs. Ir divi komentāri. Pirmkārt, Viens ir īss un e, no sirds. Es vēlētos pateikties jums e, par Ungārijas prezidentūras darba kvalitāti un izteikt apbrīnu par to, ka mēs esam e, ļoti priecīgi bijuši par to, cik ļoti pieejami jūs esat bijuši mums arī Eiropas lietu ministra kungs, mēs viņam jau to sacījām, mēs ļoti labi esam sadarbojušies ar Ungārijas prezidentūru, un es domāju, ka jūs varat būt apmierināti ar paveikto. Nu, tā bija pirmā daļa, ko es vēlējos pateikt eh, no eh, tīras sirds. Bet es eh, gan neatbalstu jūsu optimismu par pašreizējo situāciju. Mums ir divi pilnīgi neatrisināti jautājumi. Tas ir Grieķijas jautājums un pat uh, ja parlaments ne, parlament nekonsultēs tiešām, jo šis lēmums ir bilaterāls vai starpvaldību, tas joprojām rada mums bažas, jo šī situācija ārkārtīgi spēcīgi ietekmēs to, kā eh, publiskās eh, finanses tiks uzlūkotas Eiropā, un tas, protams, ietekmēs arī eiro. Uh, Pat ja eiro, Grieķijas problēma nav eiro problēma, bet Grieķijas valsts parāda problēma. Un 2010. gada maijā tika maldīgi sasaistīta Grieķijas eh, parādu problēma ar eiro problēmu, un eh, šīs problēmas nevajadzēja sasaistīt, tās bija jāatdala. Protams, arī finanšu un ekonomiskās pārvaldības jautājums joprojām ir neatrisināts. Parlaments ir teicis, ko tas vēlējās, eh, parlaments padoms spēra savu soli, paldies par to, taču ir joprojām daži sarežģīti punkti, vismaz viens vai divi noteikti un tie varētu saduļķot ūdeņus un apturēt šo uh, dokumentu. Ir jāatrisina šīs problēmas, jo pretējā gadījumā uz spēles ir likta uh, ticība, uzticamība Eiropas Savienībai. Un arī tas, uh, kāda lēmuma tiks pieņemta attiecībā uz Grieķiju, gal galā um, šeit ir likt uz spēles. No vienas puses ir jāizsaka, jāizrāda solidaritāte, no otras puses e, Grieķija jākoordinē savu ekonomikas politiku, jo, un jā, nevar jau galu galā e, būt vienota valota un dažādas ekonomikas politikas. Un mums jau pirms krīzes likās, ka vajag vairāk eh, sadarbības ekonomikas jomā, bet nu tagad ir pilnīgi skaidrs, ka šī problēma prasa risinājumu. Tālāk cilvēki nav vēl tā īsti sapratuši uh, šīs te uh, attiecības, kā starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, un daudzi uzskata Eiropas parlamentu par kaut ko līdzīgu nacionālajiem parlamentiem. kas ļoti bieži danco pēc valdību stabulēm, taču Eiropas parlaments tā nestrādā. Nenotiek procesi tā, kā tas notiek daudzos nacionālajos parlamentos. Ir koplēmums, un koplēmums var būt koplēmums tikai tad, ja katra puse pilda savu Um, uzdevumus, un nenozī, tas nenozīmē, ka viena puse otrai var diktēt savu nostāju. Uh, lai būtu pragmatiski, es vismaz tā domāju ļoti daudz laika ir, uh, nav ļoti praktiski ārkārtīgi ilgi un gari un plaši diskutēt par atsevišķiem punktiem. Taču mums tagad ir jāveic uh, Uh, korektīvas darbības, ar prevenciju mēs esam nokavējuši. Un uh, tagad uh, krīzes laikā nevajadzētu sākt spēlēties ar dažādiem juridiskiem argumentiem, mums vajadzētu uzspērt politiskus soļus. Tieši tāpēc priekšsēdētāja, lai gan es vēlos pateikties Ungārijas prezidentūrē par lielisko darbu, man joprojām ir šaubas un es uztraucos par to, kas notiks tuvākajās dienās, jo galvenie izaicinājumi vēl stāv priekšā Eiropai un šim parlamentam vēl ir jāizlem, kādu nostāju tas pieņems un mums ir jāpanāk, lai mūs saprot arī mūsu iedzīvotāji. Paldies! Paldies, man auga runātāja saraksts uzdu, es došu tātad eh, trījiem cilvēkiem vārdu vispirms. Korīna, lūdzu, tu pirmā. Vispirms es vēlētos pateikties par to, ka jūs eh, šeit esat un esat bijis arī vienmēr ar mums. Jūs prezidentūras laikā īpaši pēdējos mēnešos un paldies par ieguldīto darbu. Un un uh, man ir jāuzteic jūsu spēja uh, tā tad veidot šo tiltu starp padomi un uh, parlamentu, kas nav bijis viegls uzdevums, un tā tad uh, atcerieties mūsu situāciju ar pār par diviem tūkstošiem grozījumu, kurus mēs spējām noreducēt uz 700, un arī Andraša ieguldījums visās šajās sarunās. Un, uh, Es domāju, tas ir milzīgs panākums, ka mums izdevās atrisināt gandrīz visus neatrisinātos jautājumus. Taču reizēm visu atrisināt vienlaicīgi nav iespējams. Bet ko mēs tagad dārām, mēģinot balsot par šo pakotni, es gribētu teikt, ka mēs esam panākuši milzīgu progresu. Un es vēlos atgriezties pie tā, ko sacīja Žāns Pols Kozes. Uh, Jā, uz mums ir uzlikta milzīga atbildība, ņemot vērā krīzi. Tieši tādēļ mums ir jāizstrādā un jānāk lē ar tādu pakotni, par kuru mēs varam teikt, ka tas ir tiešām solīts pamats, lai nodrošinātu fiskālo konsolidāciju, kas ir nepieciešama Eiropā, un lai mēs arī nodrošinātu uh, <clears throat> situāciju, kurā pastāv izaugsme un mm, nodrošināt darba vietas mūsu pilsoņiem un tā tālāk. Tā tad joprojām ir arī neatrisināt jautājumu uz sarunu galda. Uh, bet es ceru, ka ar kopējiem puliņiem mēs radīsim risinājumu. Es domāju, ka procedūru, kuru realizē parlaments, mēs skaidri esam pateikuši, ka mums ir stingri nostāja, bet mēs esam pateikuši arī, ka mēs esam atklāti, lai varētu rast risinājumu jau pirmajā lasīmā, un es vēlos tiešām jums pateikties par šo sasniegumu līdz šim, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim pārvarēt pēdējos šķēršļus tuvākajās nedēļās. Paldies, Korīna Antoni. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties ministram par to, ka viņš e, ir ieradies šeit, lai pārunātu to, kas ir paveikts prezidentūras laikā, un arī par viņa komentāriem. Un šī bija pirmā Ungārijas prezidentūra Taču eh, šī ir eh, prezidentūra, kad notiek daudz kas jauns, piemēram, sāks Eiropas dialogs, ir ieviesta koplēmuma procedūra mm, kā viena no lēma pieņemšanas metodēm, un šeit jūsu prezidentūrai bija jāspēlē ļoti nopietna loma. Citas institūcijas arī ir vērojušas, kā attīstās notikumi, arī ECB eh, e priekšsēdētājs Trišē, komisārs Barņē, augstā pārstāve un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit visu laiku ir bijusi tāda mm, sadarbība un interesētība, un parlaments eh, vienmēr ir eh, stingri stāvējis uz savām pozīcijām. Uh, Nu, lūk, Ekofins komisija Eirogrupā ir strādājuši, tad būtu jāizdara tāds, eh, zināms, kopsavilkums, kā jums šķiet, vai vajadzētu tiešām vēl panākt vēl lielāku integrāciju. Runājot par Grieķijas krīzi, nu nezinu, vai labākais veids, kā to iesaldēt, ir tāds, eh, kā tas ir. Es domāju, tā ir vairāk politiska nekā ekonomiska krīze. Un es domāju, ka varbūt, ka mēs to varējām atrisināt labāk. Jāņem vērā, ka mēs esam bijuši pārāk lēni, lai reaģētu, un tas varbūt ir vēl pasliktinājis situāciju. Mums vajadzētu turpināt strādāt pie šī jautājuma, un es gribētu dzirdēt jūs viedokli par to, kā jūs uzskatāt, kā lietas attīstīsies nākotnē. Ekonomiskās pārvaldības pakotne. Jā, šeit ir viens nepatrisināts šķērslis Es vēlētos, lai risinājums būtu sabalansēts pretētajā gadījumā. Tas nozīmēs, ka risinājums vispār netiks panākts. Mums ir jānodrošina, lai izaugsme notiek, respektējot konverģences kritērijus. Un es vēlētos jūs rosināt tuvāko dienu, atlikušo dienu laikā, turpināt strādāt šajā virzienā, kas attiecas uz regulu. Vēlos pateikties par paveikto darbu Un ir vēl viens neatrisināts jautājums, respektīvi runājot par uh, valstu fondiem un runājot uh, par uh, aizdevumiem pret nekustamo īpašumu un tā tālāk. Es ceru, ka par to visu arī panāksim vienošanos tuvākajos mēnešos. Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu ministram atbildēm. Cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos jums pateikties par jūsu laipniem izteikumiem, nu, kas vērsti vai kas veltīti Ungārijas prezidentūrai. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevarējām iztikt bez jūsu palīdzības un bez atbalsta, un mēs to arī tiešām saņēmām. Un tas mums nozīmē ļoti daudz. Tālāk runājot par uh, ticamību eiro un uzticamību Eiropas Savienībai. Es piekrītu, ka faktiski šis jautājums tagad ir likt uz spēles. Krīze nebūtu nav beigusies. Tas nu ir skaidrs. Un šie faktiski tādi ļoti bīstami laiki. Tāpēc mums te ir jādomā par valsts parādu krīzi Eiropas Savienībā un arī Eirozonā. Un tāpat laikā mums ir arī ekonomiskās pārvaldības pakotne, kas ir vērsta uz nākotni, un tāpēc mums vajadzētu noslēgt darbu vismaz pie vienas, un mēs nevaram atrisināt Grieķijas krīzi ātri. Tāpēc mums ir jāizvēlas otrs ceļš, tā es to saprotu. Kas attiecas uz Grieķiju, jā, jums ir taisnība, jums abiem ir taisnība, es arī tā saprotu, tā ir politiska krīze. Un varbūt tā īsi, kodolīgi Mums būtu jābūt šeit ļoti piesardzīgiem tuvāko mēnešu laikā, jo vieglu risinājumu Grieķijas krīzē nebūs. Es vēlētos pateikt Kārinai par laipniem vārdiem. Un kā es saprotu, mēs tiešām esam pietuvojušies galīgam, galīgai lēmu pieņemšanai. Varbūt tie 99% vai 98%, nu tā precīzi jau nevar pateikt, bet īsnībā tā tūl 100% jau ir. Tātad esam jau pietuvojušies šim lēmumam. Šis galīgais lēmums Eiropai ir absolūti nepieciešams. Eiropas Savienība ir briesmās no starptautisko tirgu viedokļa mums ir vajadzīgs veiksmes stāsts, un tieši tāpēc um, ekonomiskās pārvaldības pakotne varētu izvērsties par šādu veiksmes stāstu. Tā es to saprotu, un mēs tā saprotu, ka mums vēl tā kādu solīti jāpanāk vienam otram pretī. Kas attiec uz Antonija komentāru un jautājumu, es vēlētos jums darīt zināmu kā mans pirmais iespējas par sadarbību ar padomi, komisiju un, protams, arī ar ECB un, protams, Eiropas parlamentu ir sekojoši, ka mēs varam darboties kopā un un tas e, nav varbūt tik acīm redzams, bet ir skaidrs, ka mēs varam strādāt. Un tāds iespējas man arī radies visā prezidentūras laikā. Šī sistēma darbojas. Tas darbojas, taču tas prasa lielu piepūli, tas ir nedaudz lēni, un reizēm mēs nedaudz atpaliekam no mūsu uh, plāniem, no kalendārā grafika, taču es pilnīgi piekrītu tam, ka mēs nevaram atrisināt politisko krīzi, izmantojot uh, finanšu krīzi. bet, nu, gal galā tas bija ārpus tā, ko mēs varam izdarīt, un mūsu uzdevums fokusējās, faktiski padoma bija tā, eh, kurai vajadzēja risināt šo jautājumu, un, protams, ka Eirozonas valstis eh, tagad cenšas risināt, rast risinājumu Grieķijas eh, situācija. Runāt par ekonomiskās pārvaldības pakotnes, joprojām esmu noskaņots optimistiski. Nu, es esmu pats pēc dabas optimists. Un tāds es arī joprojām palieku, cerot uz uh, galīgo risinājumu. Mēs izjūtam laika spiedienu, un mēs esam, protams, pagātnē pieļāvuši kļūdas, kas ietekmē pašreizējo situāciju, tāpēc mums ir iespēja uzlabot uh, savus uh, rezultātus. Un runājot par Eirozonas un Eiropas un Eiro nākotni, nu, tas ir vēsturisks lēmums, kas būtu jāpieņem. Un uh, noslēgumā vēlreiz gribu pateikties par jūsu lepniem vārdiem. Paldies, man ir divi komentāri par uh, finanšu uh, pakotni un tad par ekonomisko, ekonomikas uh, pārvaldības pakotni. Jā, protams, ka finanšu uh, likumdošanas daļa ir ļoti svarīga. Mums bija finanšu krīze, banku krīze un valsts parādu uh, krīze. Implement uh, a better uh, Tādēļ ir svarīgi šajā jomā nodrošināt labāku likumdošanu. Jūs atceraties, ka krīzes mm, pašā augstākajā punktā īspārdošana un kredīt saistību neizpildes mīmaiņas līgumu slēgšana attiecībā uz valstu parādiem tiešām sašūpoja finanšu tirgu. Uh, Un e, tagad, lūk, šī likumdošana ir jau tādā stadijā, ka mēs drīz panāksim vienošanos parlamentā, un par to paldies. Mēs arī zinām, ka 2008. gadā parādījās liela problēma ar to, ka depozīta garantijas schēmas nav harmonizētas. Uh, un līdz ar to uh, ieguldījumi tika uh, lidinājās no vienas valsts uz otru, un cilvēki centās atrast vislabākās sistēmas un drošākās sistēmas, un tagad padomē mēs esam panākuši vienošanos par depozītu garantijas schēmu direktīvu, uh, kas harmonizē šo jomu visā Eiropas Savienībā, kas prasa uh, prefondēto depozītu garantija fondus visās bankās Eiropā, un es ceru, ka padome un nākamā polijas prezidentūra spēs panākt vienošanos ar jums pēc iespējas ātrāk. Ir arī svarīga uh, mācība samazināt tātad risku, ko rada partners. Piemēram, es varētu atgādināt, kas notika Lehman Brothers gadījumā. Runājot par atrasinātajiem vērtspapīriem un atkarību no uh, darījuma partneriem un partneru atbildības. Lūk, šis ir ļoti visaptveroša, visaptveroša regula, ārkārtīgi sarežģīta. Mēs pēdējos sešos mēnešos esam panākuši milzīgu progresu. Diskusijās par šo jautājumu padomē, un vakar ministriem bija iespēja izvērst politiskas diskusijas par atlikušajiem jautājumiem. Un eh, padome un padomas prezidentūra drīz būs gatava sākt dialogu ar parlamentu. Mēs zinām, ka parlaments šeit ir ticis tālāk, un uh, arī mēs drīz būsim gatavi Un vēl kāds piemērs, kas varbūt nav tik ļoti saistīts ar krīzi, bet ir arī ārkārtīgi svarīgs. Eiropas iedzīvotājiem jaunā sepa regula, kur mēs esam panākuši tādu vispārēju uh, attieksmi un konsultācijas ar parlamentu un es ceru, ka e, šī jaunā regula vai tās palīdzību cilvēki varēs gūt labumu no šīs vienotās maksājuma sistēmas. Un visbeidzot, pār ekonomiskās pārvaldības pakotni man ir iespēja, man būs iespēja izteikties arī plenārsēdē rīt, un es tiešām esmu pārliecināts, un es arī padomē to vēroju, ka pašreizies teksts, e, par kuru ir gandrīz pilnībā panākta vienošanās, ir daudz labāks un pārst un ir augstākas kvalitātes nekā tas bija sākumā, kad parādījās vispārējās e, pieejas dok, e, dokuments. Un ir labi, ka ir izdevies padarīt pieņemamus tādus svarīgus jautājumus, kā Eiropas semestra kodifi eh, kodifikācija, eh, koplēmums. Sākumā mēs ļoti baidījāmies šo Eiropas eh, semestri iekļaut regulā un, un, un tās pantos, bet es domāju, ka jums šeit bija pilnīgi taisnība. Tālāk ekonomiskais dialogs, eh, uzlabota pārskatāmība un atskaitīšanās pienākums Eiropas līmenī. Un arī padomē vakar tika atbalstīts mūsu kompromisa priekšlikums iestrādīt arī atsevišķas dalību valstis šajā līmenī un šādā formā. Es esmu arī pārliecināts, ka ieviešot, eh, teiksim, eh, depozītu, kam ir noteikts procentu ienesīgums un eh, tā iekļaušana attiecīgajā likumdošanas aktā ir ļoti svarīgs un svarīgi, ka tas notiek saulēcīgi. Faktiski arī padomē jau par to ir panākta vienošanās. Un tur ir noteikts, ka ir sankcijas ir e, jārealizē agrākās, agrīnākās stadijās, taču uz progresīvākiem pamatiem. Es arī uh, šo te redu uh, rezultātu uh, tablo attieksmi un pieju atbalstu, tātad rezultātu pārskati. Ir svarīgi, ko var sagaidīt no šī ļoti no šī analītiskā rīka, no šī pārvaldības mehānisma Un, protams, ka uh, pie šī instrumenta pieņemšanas arī parlaments uh, piedalīsies. Tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Un tam ir arī pārs, tā, un tad arī pārskata uh, klauzula par uh, eiro vērtspapīriem vai eiro obligācijām. Šeit jautājums paliek atklāts. Mums ir jāpatur durvis vaļā, jāizpēta iespējas risināt šo ļoti svarīgo jautājumu. Un visbeidzot, es esmu pārliecināts, ka tas ir milzīgs sasniegums ka balsojot par makroekonomiskām, eh, ekonomisko nelīdzvarotību, mēs esam varējuši nodrošināt eh, eh, kvalificētā vairākuma balsojumu. Un vakar mēs vienojāmies, ka pārskārta klauzulā par to, kāda nozīme ir prevencijai pār apgriezto kvalificēto vairākumu. Un te, protams, tiek ņemti vērā arī noteikti apstākļi, jo padome nolēma noskaidrot un paplašināt attiecīgo deklarāciju. Un tad, kad tika izstrādāta vispārējā pieeja, tagad ir pilnīgs, ska, pilnīgs skaidrība un, mm, par to, kas ir jādeklarē publiski kā ik reizi, kad uh, padome neievēro komisijas uh, rekomendācijas, uh, tas attiec arī uz aptvērumu, jo tas saistās ne tikai ar rekomendācijām, bet arī komisijas priekšlikumiem. Tātad šie divi svarīgie soļi, kas paskaidro šo uh, vienoto pieeju. No otras puses tas ir ļoti skaidrs. Šī te uh, atbilstības uh, izvērtēšanas attieksme ir saistīta ar galvenajām procedūrām. Tātad šeit ir skaidrs paziņojums, skaidra deklarācija, ka padomu to vēlas pārskatīt. Uh, ja vien tas atbilst agrāk izvērtētajiem soļiem un ja tas tiek stiprināts tālāk. Thank you very much for that. I, I'm, I'm hurrying you along. Cause... Paldies. Es uh, tagad došu vārdu trim kolēģiem, kas vēlas uzdot Šuncis kungs, Garsīmā Gā un Werners Langens. Different issues. Nikolas. Nikolas pirmais. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Πράγματι πρέπει να βιαστούμε Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikt, ka mēs nedrīkstam vilcināties. Ungārijas prezidentūra lieliem soļiem tuvojas savam noslēgumam. Vai jūs dzirdat tulkojumu? Ungārijas prezidentūra tuvojas noslēgumam un tagad tuvojas noslēgumam arī mūsu sanāksim, tādēļ izteikšos ļoti īsi. Kirie Ipurģie. Īstenībā, ministra kungs, man būtu ļoti daudz jautājumu. Un tas nav saistīts ar uh, jūsu darba rezultāti vai ka jūs būtu kaut ko aizmirsis pateikt. Nē, pēdējo sešu mēnešu laikā Ungārijas prezidentūras uh, laikā. Diemžēl parla, plenārsēdē parlamentā īstenībā trūka tādas parlamentārās kontrolas attiecībā uz padomi. Es nezinu, cik liela šeit ir jūsu atbildība, bet mēs uzdevām, piemēram, mutisks, rakstisks jautājums padomē, un citu iespēju kontrolēt padomas darbību mums praktiski nebija. Uh, Tikai daži īsi jautājumi. Kas tad notiks Grieķijā? Vai Grieķija ir pieteikusi uh, tiesības izmantot Eiropas globalizācijas piemērošanas fonda līdzekļus? Un Kas notiks ar Startautisko valūtas fondu un eh, tā sniegto atbalstu Grieķijai? Vai vienošanās ar SVF bija saskaņā ar starptautiskajām tiesībām? Un vai jūs pats Ekofin padomē pārbaudījāt, vai SVF piedalīšanās šādos uh, tautsaimniecības politiskajos pasākumos patiešām ir saskaņā ar visām normām? vai padome patiešām pieņēma lēmumu e, saskaņā ar starptautiskajām normām, un vai šis lēmums tika pieņemts vienojoties e, dažādām starptautiskām finanšu institūcijām un Eiropas Savienības institūcijām. Mēs īstenībā neesam daudz e, par to dzirdējuši, un mums arī ir tiesības tikt iesaistītiem visos procesos. Tad, kad uzstājās ministrs Es ar lielu interesi klausījos jūs izteikumos, bet uh, jūs noteikti esat bijis arī Ungārijas parlamenta deputāts, un ko tad uh, ir iespējams darīt kā deputātam, lai varētu piedalīties tieši politisko lēmumu pieņemšanā? Vai jūs darbojaties kā cilvēks, kas domā par savu vēlētāju interesēm, tajā pašā laikā jums ir jāievēro starptautisko līgumu saistības, kas īstenībā sasaist jūs rokas? Nu, tātad gribēju kaut ko dzirdēt par šo dilēmu. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies ministra kungam, paldies, ka ieradāties uz šo sanāksmi. Oskars Vailds teica, ka nav nekaunīgi jautājumi, ir tikai nekaunīgas atbildes. Es eh, vēlējos no jums tagad dzirdēt tieši tādu nekaunīgu atbildi. Mēs visi esam vienas prātis, ka Eiropas Savienība nedarbojas optimāli. Tagad vajadzētu uzdot jautājumu. Vai mums ir nepieciešama tāda centralizēta monetārā politika, ko papildināt ar attiecīgu nodokļu politiku, lai varētu uh, labāk uh, koordinēt ekonomisko politiku? Līdz šim mēs to nevēlējāmies, bet tagad mēs runājam par monetāru un politisku savienību. Ja šīs abas savienības uh, nepastāvētu paralēli, tad mēs te varētu runāt par tādu tīģeru, kas ir veģetārietis. Trišēkungs tikās ar valstu finanšu ministriem, viņš runāja par eiro obligācijām. Ir valstis, kas ir pret eiro obligāciju projektu. Es labprāt vēlētos dzirdēt jūsu uzskatus, kā politisko savienību uh, var veidot labāku, kā to saskaņot ar citām struktūrām, ar ekonomiskiem, sociāliem jautājumiem, un kas ir tās barjeras, kas ir jūsu ceļā. Paldies! Lūdzu, Langenkungs, jā, man ir īsi jautājums. Pirmām kārtām, Ungārijas prezidentūra ir veikusi patiešām labu darbu, tur nav nekādu šaubu, un jā, tā ir trojkas prezidentūra, līdz ar to nevajadzētu uh, noslēgt darbu pie katra likumdošanas projekta līdz 30. jūnijam par katru cenu. Nu, poļiem taču arī kaut kas būs jādara. Tālāk, uh, Grieķijas kolēģim no komunistu partijas gribu runāt pretī. Īstenībā padomas parlamentārā kontrole nav mūsu galvenais jājam zirdziņš. Īstenībā to dara dalībvalstu parlamenti, nevis mēs. Mēs kontrolējam komisiju. Mēs esam līdz likumdevēji. Ministram nevajadzētu attaisnoties jūs priekšā par padomas rīcību, ņemot vērā to, ka šis jautājums skar tiešā veidā tieši dalību valstu kompetenci. Bet esmu diezgan skeptiski noskaņots pret uh, padomas gatavību izdarīt secinājumus. Pie, runājot par uh, pāraudzības paketi, ECOFIN vienmēr bija galvenās problēmas. ECOFIN neveica nepieciešamos, pa, nepieciešamos pasākumus, un vienmēr ECOFIN mums te ir uh, bāzes sprunguļs riteņos. Tieši ECOFIN pēdējos gados. Ja mēs vēlamies ieviest kaut kādu automi, automātismu šajā procesā un secinājumu no padomas puses netiek izdarīt, nu tad mēs neko nevaram padarīt. Tālāk atvasinātie finanšu instrumenti. Jūs prezidentūras laikā padome trīs reizes mēģināja direktīvas aptvērumu. No sākuma, kā mēs piedāvājam attiecībā uz vienu derivātu veidu, ja vienu atvasināto finanšu produktu veidu tālāk runājot tikai par riskantajiem un tālāk atkal mainīju šo aptvērumu, iekļaujot tur citus uh, finanšu instrumentus, kas tur sākumā nebija iekļauti. Un es nesaprotu, kādēļ Ungārijas prezidentūras laikā visu laiku tik mainīts direktīvas aptvērums. Varbūt varat kaut ko paskaidrot. Paldies! Priekšsēdētājs saka, ka pēc apmēram trim minūtēm eh, tūkiem ir jābeidz strādāt. Nu, varbūt, ka mēs eh, varētu turpināt vēl kādu minūtīti ilgāk, ņemot vērā to, kāds vēl režīms mums būs pieejams. Lūdzu, ministra kungs, ļoti lakoniski tagad. Jā, paldies, Šeron, es atbildēšu patiešām, cik vien kodolīgi iespējams. Atbildot uz uh, Nikolasa izteikumiem. Grieķu traģēdija vai grieķu drāma netika iekļauta ECOFIN padomas darba kārtībā. Ja mēs runājam par Ungārijas parlamentu, Ungāri varēja uh, grozīt komisijas ieteikumus. Mēs vērsāmies pret dažiem ieteikumiem, apstrīdējām tos. It sevišķi mēs bijām pret Uh, dažu formulējumu ieviešanu darba dokumentā, un komisija ņēma vērā mūsu prasības un tekstu attiecīgi grozīja. Tātad, nu, tik daudz par uh, Nacionālo parlamentu atbildību un par prezidentūras atbildību. Nikolas, jums pilnīga taisnība. Te mēs nerunājam par monetāro, fiskālo vai politisko savienību kā tādu tieši Eiropas Savienības kontekstā. 16., 17., 18. gadsimtā Francijai vajadzēja uh, 200 gadus, lai nonāktu pie šī Napoleona koda, pie vienota kodeksa, kas joprojām tiek izmantots. Es nezinu, vai mūsu rīcībā ir 200 gadu vai nav. Bet process ir ļoti gauss. Lai izveidotu Eiropas Savienību, vienotu Eiropas Savienību, mums tas prasīja daudzus gadus. Jā, mums ir vajadzīgs visu um, dimensiju apvienojums, tātad politiskā, tautsaimniecības, sociālā dimensija, fiskālā dimensija. Mums ir jāizlaiž tirgu šīs eiro obligācijas, lai varētu cīnīties pret krīzi. Un tieši krīze mums ir ļāvusi mobilizēties, kļūt stiprākiem un atkal vienotākiem. Grūtības mums padara spēcīgākus, kā saka sens latīņu teiciens, un krīze mums to ir iemācījusi. Paldies! Yeah, uh, very shortly on, on the question of the derivatives. Lūdzu, nākamais runātājs uh, par uh, atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Uh, sākotnējais komisijas priekšlikums tika sašaurināts. Uh, derivatīvi. Runājot par ārpus biržas darījumiem, un pēc tā mēs atkal aptvērumu paplašinājām. Es īstenībā nezinu, kādēļ mūsu partneri rīkojās savādāk, bet jau Beļģijas prezidentūras laikā notika vienošanās par direktīvas aptvērumu paplašināšanu. Un bija skaidrs, ka dalību valstu viedokļi būs atšķirīgi. Pēdējo mēnešu laikā mēs pie tā ļoti aktīvi strādājām, un mēs vēlējāmies aptvēruma jautājumu apspriest eh, varbūt savādāk, citā kontekstā, un tur bija arī runa par uh, saistībām, par uh, tiešu piekļuvi, un es uzskatu, ka mēs varam uh, palīdzēt kaldināt kompromisu starp dalību valstīm, ņemot vērā tieši šo kontekstu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji turpina. Esam beiguši diskusijas. Deputātiem jautājumu vairāk nav, un vēlēs jums atgādināt, ka pulkstens trijos būs diskusijas tikai par vienu jautājumu, proti pasaules ekonomikas pārvaldību. Tas ir Gunār Hokmarka ziņojums, un es ceru, ka daži no jums eh, pēcpusdienā ieradīsies uz diskusijām. Liels paldies Ungārijas prezidentūrai, liels paldies ministram, liels paldies par visu jūsu veikumu pusgada gaitā. Paldies! This is the cross-arm.